Uh, deputātu saraksts ir apstiprināts. IMKO ir nāks, nākusi klajā ar grozījumu saskaņā ar uh, uh, parlamentu pieņemtajos tekstos un saskaņā ar 231. pantu 4. punktu. Uh, ir nepieciešams saņemt 24 stundu laikā pēc paziņojuma politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu iebildumu uh, Ja tas nenotiks, tad uh, attiecīgi darbosies uh, reglamenta punkti. Un uh, šobrīd šī informācija tiek paziņota saskaņā ar 28. pantu. Mēs esam parakstījuši kopā ar padomes priekšsēdētāju un šie jaunie normatīvi.